Dear colleagues, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dārgie kolēģi, dāmas un kungi, laipni lūgti otrajā šīs sanāksmes daļā. Es gribēju jūs informēt par eh, vakar vakarā balsojuma rezultātiem. Eiropas parlamenta padomes lēmums par Eiropas Savienības rīcību, ņemot vērā Eiropas kultūras galvaspilsētas status no 2020. līdz 2023. gadam. Pirmais grozījums ir pieņemts un pārējie ir noraidīti. Otrs ziņojums bija veltīts sociālajai Eiropai, godīgajai pārējai. Pirmais kompromiss ir pieņemts, ceturtais grozījums, sastais, septītais Otrais kompromiss, trešais kompromiss, ceturtais, piektais, 21. grozījums, 25. grozījums, sestais kompromiss, septītais kompromiss, astotais kompromiss. 38. grozījums, 39. grozījums, 9. kompromiss, 10. kompromiss, 11, 12, un 53. grozījums un 55. tie visi ir pieņemti. Un Dācis Melbārdas atzinums par ES stratēģijas izveidi ilgspējīga turisma vārdā A kompromis pieņemts. Tāds ir Melbārdas ziņojuma uzmetums par efektīvu politiku Eiropas Savienības kultūras mantojuma gada kontekstā. Pirmais kompromiss pieņemts, otrais, trešais tāpat, 20, 52. grozījums, ceturtais kompromiss, piektais kompromiss, sastais, septītais kompromiss, astotais, devītais, desmitais. 84. grozījums, 11. kompromiss, 12. kompromiss, 90. grozījums, 13. kompromiss, 93., 94. un 96. tie visi ir grozījumi, 14. kompromiss, 15. kompromiss, 16. kompromiss, 17. 112. grozījums, 18. kompromiss, 19. kompromiss, 20. kompromiss, 21. kompromiss grozījums, 22. kompromiss grozījums, 123. grozījums, 125. grozījums, 23. kompromiss. 128, 132 un 134 grozījums.

18., 17., 19. un 20. tie ir grozījumi. Balsojums blokā par eh, grozījumiem no 21. līdz 24. ir pieņemti, 25. ir pieņemts, 32. 33. kompromiss tāpat, 31. grozījums Pirmais grozījums, otrais grozījums, trešais un ceturtais vienādi, piektais, sestais, septītais un astotais, arī visi šie grozījumi ir pieņemti. Un uh, Kristīnes Andersonas atzinums eh, par dzimumu līdztiesības veicināšanu STEM profesijās. Neviens no grozījumiem nav pieņemts par šo atzinumu, visi ir noraidīti. Un Tālāk atzinums par uh, kvalificētu apmācību Eiropas Savienībā. Pirmais, otrais kompromiss ir pieņemti, 13. grozījums arī, 3, 3 4, 5 kompromiss pieņemts, 34. grozījums arī, 37. grozījums, 6. kompromiss. 43. grozījums, 7. kompromiss, 8. kompromiss un arī 47. grozījums. Paldies! Tie bija balsošanas rezultāti. Mums ir eh, tagad jāapskatās, vai ir eh, pieejams kvorums nākamajam balsojumam. Jāskatos, ka mums ir pieslēdz, pieslēdzies pietiekami liels deputātu skaits tiešsaistē. Es gribu teikt, ka nevar vairs būt neviens deputāts zālē. Sasolīkungs teica, ka veselības un drošības apsvērumu dēļ deputāti var piedalīties sēdēs tikai un vienīgi. Um, tiešsaistē, pieslēdzoties internetā, un zālē neviens vairs nedrīkst atrasties, izņemot eh, tos darbiniekus, kuru klātbūtne ir absolūti nepieciešama. Tagad eh, mēs eh, diskutēsim par eh, dzimumu līdztiesību, digitālās izglītības, mediju un STEM profesiju jomā. Visi komiteja deputāti ir aicināti piedalīties šajās diskusijās. Daudzas komitejas organizēja viedokļu apmaiņu un diskusijas par dzimumu līdztiesību. Eh, šajā nedēļā mēs arī eh, vēlējāmies runāt eh, par diviem tematiem, tātad par dzimumu līdztiesību, digitālo tehnoloģiju, mediju un STEM profesiju jomā. Pirmajā mūsu diskusijas daļā mēs runāsim par plašsaziņas līdzekļiem. Protams, eh, ka jāsaprot, eh, mediji spēlē milzīgu lomu runājot par dzimumu līdztiesību un tās atspoguļojumu. Mums ir jārunā, piemēram, par dažādu stereotipu izmantošanu, informācijas pasniegšanā. Tas, protams, ietekmē dzimumu lomas. Sievietes ir uh, eh, nepietiekam reprezentētas gandrīz visās jomās. Vai nu mēs runājam par mediju īpašniekiem, eh, par eh, tiem, kas lasa ziņas, vai arī citām uh, jomām. Sievietes arī ļoti bieži kļūst par seksuālās uzmākšanās upuriem. Uh, Un Simona Fanbuvuāra arī par to jau runāja pirms vairāk kā simts gadiem, eh, ka sievietes cieši no nevienlīdztiesības. Mēs gribam eh, arī runāt par mm, pašnodarbinātajām žurnālistēm. Mēs esam eh, uzaicinājuši šodien vairākus mediju pārstāvis, lai viņi varētu pastāstīt par savu pieredzi. Šodien pie mums tātad virtuāli piedalīsies vairāki viesi. Pirma Pirmā būs Pernila Moriņē kundze, kas pārstāv eh, starptautisko žurnālistu organizāciju, un organizācija ir arī veikusi pētījumu par Covid-19 ietekmi uz um, attiecīgo jomu, sevišķi sievietēm. Un otra runātāja būs Cecilija Medelkundze, kas ir informācijas un komunikācijas zinātņu profesore un vada analīzes un mēdīju izpētes centru Parīzē. Visbeidzot, uzklausīsim arī Cecīliju Grebavālu, kas pārstāv um, Eiropas padomi un stāstīs par dzimumu līdztiesību šīs institūcijas uh, redzējumā. Uh, Mēs dosim vārdu sākumā ekspertiem katrai uz četrām minūtēm, pēc tam varēs uzdot jautājumus un uh, sekos arī atbilžu kārta un pēc tam uh, tad ekspertas varēs atbildēt. Sākumā uzstāsies Mariņēra kundze. Lūdzu, jums četras minūtes. Frau Morinier, please press the speak button. Lūdzu, nospiediet mikrofonu, Morinier kundze. Labdien! Labdien, ka uzaicinājāt mani piedalīties šajā diskusijā. Es pārstāvu žurnālistu organizāciju. Mēs runājam par dzimumu līdztiesības jautājumiem. Uh, Mēs, protams, īpašu uzmanību pievēršam eh, sieviešu un vīriešu tātad eh, paritātei, mēdījos, arī arotbiedrībās un profesijā kopumā. Un mēs arī skatāmies, cik sievietes ieņem augstus amatus, piemēram, arotbiedrībās, dažādās eh, citās organizācijās un Mēs arī uh, veicām pētījumus par uzmākšanos, par vardarbību pret sievietēm, par to, kā tas tiek atspoguļots medijos. Un uh, pēc tam mēs apspriežamies, kā labāk iedzīvināt mūsu ikdienā politiku, kas uh, ņemtu īpaši um, vērā sieviešu intereses, jo līdz šim uh, nav pārāk daudz uzlabojumu bijis, diemžēl. ir grūti runāt par kvalitatīvu informāciju, ja nav pieejams tāds saturs, kas pārstāv atspoguļo pilnīgi visu sabiedrību. Ļoti bieži mēs novērojam, ka sievietes mediju ainavā ir daudz mazāk redzamas pārstāvētas nekā vīrieši. pasaules mēdīju monitoringa projekts 2015. Eh, gadā eh, mums ļauj secināt, ka sievietes sastāv tikai 24% no tām personām, kas parādās mēdījos, eh, kas tiek uzklausītas vai lasa ziņas un. 19% no šiem cilvēkiem, kas tiek uzklausīti, ir eksperti, un 38% dalās personīgajā pieredzē. Un tad, kad eh, mēs pieredzējām pandēmiju, tad pārsvarā arī visi virusologi un eksperti, kas uzstājās galvenokārt televīzijā, bija vīrieši un apvienotajā karalistē tikai 25% uh, no pieminētajām personām, uh, kas izteicās uh, par pandēmiju, sastādīja sievietes. Mūsu rīcībā ir pietiekama arī eh, bagātīga datu bāze eh, par šo nevienlīdzību. Mēs ļoti daudz eh, pētām to, kas notiek mēdījos. Mēs vēlamies, lai vairāk sieviešu būtu laikrakstu redakcijās, televīzijā un lai viņām arī būtu iespēja griezties pie atbildīgām personām, ja viņas cieši no uzmākšanās vai no, uzra, vai no vardarbības. Uh, Un, ja jūs, piemēram, esat žurnālists un ja jūs vēlaties arī izteikties eh, sociālajos tīklos, tad eh, tas arī nav tik viennozīmīgi un sievietes bieži vien pat uh, sociālajā vidē, sociālajos tīklos tiek vajātas, tas patiešām ir tāds liels problēma jautājums. Un ir izveidots arī audiovizuālajā jomā sociālais dialogs. Mēs runājam par situāciju žurnālistikā, arī par eh, to, kas notiek citās jomās. Ehm, tiekamies ar mediju pārstāvjiem, lai viņi iedzīvinātu savā darbā labo praksi un arī paritāti šī viedokļu apmaiņa, šis dialogs patiešām ir ļoti iepriecinošs un bagātinošs. Es gribētu jūs iepazīstināt ar um, kāda pētījuma rezultātiem, ko veica Startautiskā žurnālistu organizācija. Pirmais pētījums tika veikts uh, aprīlī, un jūs redzat, kā cilvēku darbu ietekmēja Covid krīze. Ja runājam par žurnālistiku, tad eh, sievietes un vīrieši cieta no covid gan līdz vienādā apmērā, bet ja mēs runājam par stresu, sievietes. Uh, izjūta daudz vairāk stresa nekā viņu kolēģi vīrieši. Uh, Un pēc tam mēs arī mēģinājām labāk apzināt, kādēļ eh, sievietes izjūta stresu, uztraukumu. Un it sevišķi sievietes žurnālistes, arī eh, neatkarīgās žurnālistes mm, bija satrauktas, jo viņām vajadzēja gan rūpēties par bērniem, kas negāja skolā, gan arī veikt vēl savu profesionālo darbību. Un Un vislielāko uztraukumu patiešām radīja uh, šī pārliecīgā, uh, teiksim, tāda žonglēšana ar dažādiem pienākumiem, un uh, mēs novērojam arī, ka tiešsaistē bija vairāk uzmākšanās gadījumu nekā iepriekš pirms Covid pandēmijas. Un mēs tāpat varējām secināt, eh, ka eh, darba un privātās dzīves apvienošana īpaši grūta bija tieši sievietēm. 62% no mūsu respondentēm uz to norādīja. Ja mēs runājam par attālināto strādāšanu, tā tiek izmantota aizvien vairāk pašreizējos apstākļos. Ir uh, grūti, piemēram, uh, arī pārtraukumu ievērot. Ja jūs strādājat redakcijā, tad, protams, tas ir citādāk nekā tad, ja jūs strādājat mājās un uh, vēl uh, ir arī jātiek galā ar bērnu bērniem. Ir, protams, arī jāpiemina uh, žurnālistu tiesības uh, kopumā un Nav, protams, pašsaprotams strādāt mājās, ņemot vērā šo nepastāvīgo laiku, to, ka neko nevaram pilnīgi prognozēt uz priekšu. Lūk, tāda ir situācija, un ar prieku uzklausīšu jūsu jautājumus, ja tādi būs. Paldies! Uh, vielen Dank! Paldies! Nākamā runātāja ir Greba Valkundze, un jums arī tiek piešķirts, tāpat kā iepriekšējā runātāja, četras minūtes lūdzu. Please press the speak button. Lūdzu, nospiediet mikrofonu. Es atvainos, saku runātāji. Sveicināti uh, no Strasbūras. Liels paldies, ka devāt man vārdu, un es jums varēšu pastāstīt par Eiropas uh, padomes darbu, ņemot vērā dzimumu līdztiesību medijos. Mēs pie šī jautājuma esam strādājuši jau krietnu laiku. Šogad sagatavojām jaunu ziņojumu, kas izpēta to, kas tiek darīts konkrēti šajā jomā, ņemot vērā arī atbilstošo dokumentu īstenošanu. Piemēram, ir arī 2015. gadā pieņemts, 13. gadā pieņemts ziņojums ieteikumu par dzimumu līdztiesību medijos. Diemžēl uh, ir patiešām ļoti gausa progresa panākts, gan ņemot vērā sieviešu pārstāvniecību medijos un iepazīstoties ar statistikas datiem, ir jāsacina, ka sieviešu pārstāvniecība medijos ir pat zemāka nekā Eiropā parlamentos dažādos, un uh, tas patiešām ir. Mm, nebiedrodami. Sievietes arī parlamentos nav pietiekami lielā daudzumā, un viņas līdz ar to nav pietiekami labi pārstāvēts arī politisko lēmumu pieņemšanas procesā. Mums ir daudz vairāk jārunā par dzimumu līdztiesību, par sieviešu pozīciju uh, šajā uh, profesijā. Jārunā, protams, arī par uh, vardarbību gan tiešsaistē, gan atsaistē. Uh, Lūk, šis ir mūsu ziņojums runātāji to īsi parāda ekrānā. Mēs tātad runājam par uh, dzimumu līdztiesību medijos, mēs sadarbojamies ar mediju organizācijām, ar, ar dažādiem eh, pašpārvaldes orgāniem un skatāmies, kas īsti tiek darīts šajā jomā. Iepazīstoties ar likumdošanu, mēs redzam, ka dalība valstis ir bijušas tāds visai piesardzīgas, piedāvājot konkrētu likumdošanu, eh, domājot par dzimumu līdztiesību. Uh, medijos. Un pārsvarā, ja kaut kāda noteikuma tiek ieviest, tas notiek ar dzimumu līdztiesības kopumā likumdošanas palīdzību, nevis ar tādu īpašu likumdošanu, kas būtu veltīta tieši paritātei medijos. Mēs domājam arī par um, to, ka ir nepieciešamas labākas un uh, proaktīvākas iniciatīvas, piemēram, runājot par uh, uzmākšanos sievietēm un uh, vardarbību. Uh, Runājot par regulātoru darbību un eh, dažādu asociāciju aktivitātēm, esam secinājuši, ka arī aktivitāte ir ārkārtīgi zēma. Tas mūs pārāk neiepriecina, protams, un neskatoties uz mītū kustību, uh, ir e, bijusi e, visai maz tādu publiski izskanējušu sūdzību par e, dzimumu līdztiesības neievērošanu. Ziņojums ilustrē to, kāds ir bijis likumdošanā panāktais progress, bet mēs ar vilšanos secinām, ka regulātori un dažādas asociācijas darbā ir iesaistījušās nepietiekami. Uh, Līdz ar to ir jādara vēl ārkārtīgi daudz, lai situāciju uzlabotu. Protams, ir arī jāuzlabo dzimumu līdztiesība arī mediju prizmā. Uh, mums vajadzētu runāt par tādu spēcīgāku dzimumu līdztiesības perspektīvu saistībā ar mediju politiku, lai mediju organizācijas, regulātori un asociācijas uh, uztvērtu šo jautājumu nopietnu un beidzot sāktu strādāt. Lai sievietes būtu labāk mēdīju vidē eh, pārstāvētas. Eiropas padomē mēs pagājuši gadu arī pieņēmām ieteikumus par cīņu pret seksismu, kur ir uh, iev iekļauti tādi labi, strikti pasākumi, lai cīnītos pret seksismu. Medijos ir sagatavots arī neliels video un bukletiņš, ko arī runātāji parāda ekrānā. Mēs tātad strādājam vairākās plāksnēs, lai uzlabotu situāciju medijos, eh, saprotot to, ka sievietēm sabiedrībā ir būtiska loma, ir jāmaina šī iesakņojušies domāšana sabiedrībā un beidzot eh, ir jāpanāk progress. Paldies! Paldies, eh, Greba Valkundze, Tagad diskusija, un vispirms gribētu dot vārdu Mihailai Šaidrovai. Divas minūtes, lūdzu. Hello, everybody! Labdien visiem! Vai jūs mani dzirdat? Ceru, ka dzirdat. Liels paldies par eh, mūsu ekspertu prezentācijām. Jāsaka, ka ļoti labi atceros eh, to laiku, kad tika prezentēts mūsu ziņojums 2018. gadā, jo jūsu eh, teiktais, tas, ko jūs uzsvērāt, tas man atgādina uh, situāciju, kādu to mēs aprakstījām. Tradicionālajie mēdīji un sociālajie mēdīji ir ļoti svarīgi mūsu sabiedrībā. Tie sniedz informāciju un veido viedokli un arī kultūru, un tāpēc dzimuma pārstāvniecība gan saturā, gan pārvaldības struktūrās ir tik ļoti svarīga. Stereotipi, pārāka maza sieviešu pārstāvniecība Eh, joprojām ir plaši izplatīta mediju saturā, kā jūs jau mīnat. Jūs teicāt arī, ka Eiropas padoma mm, saka, ka sievietes uh, ir tikai uh, ceturdaļa apmēram, mēs esam pārāk maz pārstāvēts šajā profesijā un visos pārvaldības struktūrās, uh, īpašuma tiesībās un lēmumu pieņemšanas procesā arī. Uh, Es jau minēju, ka Eiropas parlaments pieņēma rezolūciju par līdztiesību starp eh, sievietēm un vīriešiem mēdījos. Tas ir ļoti labs teksts, un tie, tur ir iekļauti ieteikumi, un es gribētu nocitēt divus. Mums vajadzētu dot iespējas labākās eh, prakses apmaiņai um, um, piemēram, Čehu uh, ekspertiem, un uh, tās bija kampaņas, kas bija uh, veiksmīgas. Mēs atbalstām arī uh, privātās un darba dzīves savietošanu, savienošanu medijos. Bet uh, vi, sieviešu viedoklim būtu jābūt pārstāvētam uh, mēdījos, uh, jo mēdī veido viedokli. Un uh, sievietes, uh, ja viņām dod iespēju, arī pauž savu viedokli. Uh, Piemēram, Luks balvas eh, saņēmējs eh, divas filmas eh, um, autors bija sievietes. Priekšsēdētāji atgādina par laiku. Jā, un šīs filmas uzvarēja tāpēc, ka tās bija lieliskas, nevis tāpēc, ka tās bija radījušas sievietes, ne dzimuma dēļ. Tātad tagad es gribētu uzklausīt jūsu viedokli Eh, attiecībā uz darba un privātās dzīves savietojamību, ko jūs sagaidāt eh, kā uzlabojumus? Paldies! Paldies! Tagad no sociāldemokrātiem Freds Matičs, lūdzu. Please press the speak button. Lūdzu, nospiediet pogu, lai runātu. Tagad jūs man dzirdat. Labdien, paldies priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Pirmkārt, es gribētu pateikties mūsu ekspertēm par viņu prezentācijām un, protams, paust pateicību par to, ka šis temats uh, ir darba kārtībā un ka mēs to apspriežam. Tas ir svarīgi ne tikai, lai censtos panākt dzimumu līdztiesību, bet tas arī atspoguļo mūsu vērtības, brīvību un daudzveidību. Diemžēl, tad, kad mēs runājam par dzimumu līdztiesību mediju sektorā, uh, tad abas no šīm vērtībām ir uh, um, atstātas novārtā. Tas arī parāda, ar kādām problēmām sievietes saskaras uh, mediju sektorā. Ir um, nu, šie tie stikla griesti, ir uh, uzmākšanās, vardarbība un uh, um, atšķirības algās un uh, pārāk maz sievietes ir pārstāvētas eh, mēdījos, eh, arī saturā ir neelastīga eh, darba vīde un bieži vien nedroša darba vīde. Sieviete saskars ar seksismu, ar dzimumu stereotipiem. Gatavojoties šai diskusijai, saņem ziņas no uh, Manas dalībvalsts, kur kāda žurnālista saskārās ar uzbrukumiem eh, savā darbā, tā ir realitāte dien dienā daudziem, eh, daudzām žurnālistēm Eiropā. Un vai mēs tiešām vēlamies pieļaut šādu situāciju? Tas ir tik svarīgs darbs, ko dara šīs sievietes mūsu sabiedrībai, un tie ir tikai daži eh, problēma jautājumi, ar ko saskars sievietes šajā sektārā, kas padara situāciju jo īpaši uh, satraucoši, jo mēdīja taču ir eh, sabiedrības spogulis. Dzimuma līdztiesība ir pamatiesības, bet tā nav uh, ievērota. Es aicinu dalībvalstīm sniegt visus instrumentus un veidus, kā to varētu mainīt. Mums tas ir jāatbalsta, jāapkopā mūsu spēki, uh, jāmazina pastāvošā nevienlīdzība mediju sektorā. Paldies! Paldies, Matiča kungs. Tagad eh, Monika Senmedo no Riņū, lūdzu. So, jetzt bin ich permitted. Jā, tagad es varu runāt. Paldies. Pirms eh, šī sasaukuma strādāšanas parlamentā es biju žurnālists, tātad dzimuma līdztiesības jautājums mēdījos man ir ļoti tuvs. Joprojām sievietēm ir grūtāk gūt panākumus profesionālajā vidē, jo īpaši mēdījos bieži vien sievietes saņem mazāk. Vienāda alga par vienādu darbu, tai ir jābūt normai. Otrakārt, eh, sievietēm mēdījos bieži vien ir jāizdara izvēle starp ģimeni vai karjeru. Viņām nebūtu jābūt šai izvēlei Es zinu, ka mediju sektors atšķiras no citiem sektoriem, un daudzus gadus tur esmu strādājusi. Tātad mums, kā atbildīgajai komitejai, vajadzētu pievērsties šiem jautājumiem, rast risinājums. Mums ir vajadzīgs eh, elastīgs bērnu kopšanas atvaļinājums, tā skaitā garantijas, ka um, darba vieta nezaudēs, mums ir vajadzīgs elastīgs darba vaigs un attālinātā darba iespējas, jo īpaši mātēm, bet arī citiem partneriem. Uh, Un eh, šādu elastību ir iespējams panākt, jo tagad pandēmijas apstākļos esam redzējuši, ka attālināts darbs ir iespējams un daudzos sektoros tas ir iespējams, jo īpaši mēdījos sievietes ir puse no iedzīvotājiem, bet joprojām ir par maz pārstāvēts lēmumu pieņemšanas eh, um, amatos um, mēdīju organizāciju valdēs, piemēram. Uh, pat ja viņām ir vajadzīgā pieredze un izglītība. Tātad secinājums ir tāds, ka pandēmija šo sektoru ir skārusi skarbi. Mēdīju uh, nozarei ir jāiestājas par vienlīdzīgām iespējām sievietēm, jo uh, tai būs vajadzīgi visi cilvēki, kas darbojas šajā nozarē, lai pārvarētu šo krīzi. Paldies par uzmanību! Paldies, Semedo kundze! ID nav nosaukuši nevienu runātāju, tad tagad zaļie Niklas Nīnas lūdzu. Thank you very much. Liels paldies, priekšsēdētāji. Ja mēs paraugāmies uz dzimumu līdztiesību uh, plašsaziņas līdzekļos, tad uh, jāatzīst, ka Eh, šie stāsti, kas eh, tiek stāstīti par sabiedrību, paliks arī nākotnē. Mani tas satrauc, piemēram, eh, ka pat ceturdaļu no šiem stāstiem nestāsta sievietes, neraksta sievietes, kuras taču sastāda pusi sabiedrības. Tātad ir, mums ir ļoti svarīgi nodrošināt, lai jau uh, rakstošos žurnālistu starpā um, sievietēm um, tiktu dota šī iespēja vismaz pusē gadījumu stāstīt šos stāstus, bet ja sievietes ir kaut ko uzrakstījušas, tad bieži vien um, tas ir tāds kā komandas darbs uh, kopā ar vīriešiem. Manuprāt, ir svarīgi mums kā vīriešiem dažkārt varbūt nedaudz paiet malā un uzklausīt sievietes un nodrošināt, ka visa sabiedrība var stāstīt savus stāstus vienlīdzīgā apmērā. Un mans jautājums ekspertiem, kā nodrošināt, lai eh, rakstot, piemēram, eh, tekstus vai eh, scenārijus vai ražojot filmas, kā nodrošināt, ka sievietes tiek pienācīgi iesaistītas šajā procesā un katrā posmā, ražošanas katrā posmā, tad uh, puse būtu sieviešu iesaiste, vai jūs varētu piedāvāt kādus labākus instrumentus, ko mēs varētu izmantot, lai nodrošinātu šo te dzimumu līdztiesību? Paldies! Jā, als nächstes. Jā, tagad no EKR Dats Melbārda lūdzu. Uh, thank you, Chair. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu atsaukties uz uh, mediju plurālismu monitoru 2020, kas uh, vēlreiz apliecina, ka nav nodrošināta dzimuma līdztiesība ne pārvaldībā, ne uh, satura radīšanā Eiropas mediju organizācijās. Dzimuma nelīdzsvars ir viens no lielākiem uh, riskiem uh, ir arī vajāšana, uzmākšanās eh, tiešsaistē, īpaši žurnālistēm, un tām ir negatīva ietekme uz eh, žurnālistu vārda brīvību. Vēl viens eh, būtisks secinājums no šī monitoringa ziņojuma un arī tiesiskoma ziņojuma uh, ir ekonomiskie izaicinājumi, ar kuriem saskaras plašsaziņas līdzekļu sektors visā Eiropā, un tas ietekmē arī dzimumu līdztiesību. Tirgus plurālisma indikators norāda, ka nevienā valstī risks nav zems. Šis monitorings tika veikts pirms Covid krīze vēl sāsināja pastāvošās problēmas Covid-19 dēļ vairāk kā puse no sievietēm žurnālistēm ir saskārušās ar sāsinātu dzimumu neliedzsvaru. Un uh, starptautiskā žurnālistu federācija to uzsver, un krīze padziļinās mediju sektorā, jo um, trūkst resursi inovācijām un digitālajai transformācijai, un mēs varam paredzēt, ka tas vēl vairāk sāsinās dzimumu nelīdzsvaru. Jā, preses brīvība redakcionālā brīvība. Mans jautājums ir, ko mēs varam darīt, to visu respektējot, lai atbalstītu žurnālistes, lai viņas varētu vairāk piedalīties uh, satura radīšanā, un kādi ir tie pasākumi, kas ir nostrādājuši, kas ir darbojušies, kā mēs varētu izplatīt labāko praksi dalību valstīs. Un pēdējais jautājums, kā panākt, lai vairāk mediju regulātoru un organizāciju iesaistītos šajā transformācijā, lai veicinātu dzimumu līdztiesību? Lielas paldies! Nākamais uh, sarakstā no GOE ir uh, Aleksis Georgulis, lūdzu. Thank you! Lielas paldies! Ļoti svarīgi uzsvērt tos izaicinājumus, ar kuriem saskaras sievietes mediju vidē. Tā ir vide, kuru ir izveidojuši vīrieši, un tāpēc mums ir jācīnās pret uzmākšanos, rasismu, nevienlīdzību un citu diskrimināciju. Mums ir vajadzīgas politikas, lai Uh, nodrošinātu uh, vārda brīvību. Diemžēl skaņas kvalitāte ir ļoti slikta un knapi ir iespējams saprast runātāju. Gender... Tātad mediju direktīva un dzimumlīdztiesības stratēģija no 2020. līdz 2025. gadam ir būtisks solis uz priekšu, bet vēl ir tāls ceļš ejams. Tajā pašā laikā mediju loma veicināt uh, līdztiesību, ir saistīta ne tikai ar darbu šajā nozarē, bet ar tādu kā paraugu radīšanu, lai grautu stereotipus. Katrā gadījumā mums vajadzētu norādīt, ka veicinot dzimumu līdztiesību mēs nedomājam, ka uh, vīriešus apdraud sievietes. Uh, Un uh, tur ir jābūt vienlīdzīgiem noteikumiem. Tas, kas ir jādara sievietē, tas būtu jādara arī vīriešiem. Tātad uh, šeit nevajadzētu runāt par cīņu starp dzīmumiem, bet uh, par sadarbību dzimumu līdztiesības kontekstā, lai panāktu uh, dzimumu līdztiesību ne tikai mēdīju sektorā, bet arī citos sektoros. Tas jau galvenokārt ir izglītības un kultūras jautājums. Uh, Un mēs visi, protams, esam eh, cilvēki, un mums ir jāatbalsta cilvēce. Paldies! Paldies, Georgulis kungs! Nākamais runātājs. Jā, tagad atkal mūsu iepriekšējais runātājs, viņām būs iespēja atbildēt uz uzdotiem jautājumiem. Pirmā, Moriņieras kundze, lūdzu. Merci. Paldies, eh, ka jūs uzdevāt visus šos jautājumus. Ļoti plašs ir eh, jautājumu loks. Cerams, ka varēšu eh, vismaz nedaudz uz tiem atbildēt. Es domāju, ka runājot par informācijas saturu, ir redakcionālās izvēles, kas tiek veiktas. Nevajag vienmēr uh, vainot žurnālistus, dažkārt eh, tās ir eh, uz citiem eh, iemesliem balstīts izvēles, proti varbūt to ir centieni piesaistīt klikšķus tiešsaistē, un tāpēc tiek izvēlēti kaut kādi temati vai tam līdzīgi. Uh, Un ir jau uh, priekšlikumi attiecībā uz risinājumiem, un ir uh, tas, kas ir darīts citās valstīs, piemēram, izveidot datu bāzes ar ekspertiem. Tādas pastāv vairākās valstīs. Tas, manuprāt, ļoti labi darbojas. Tad, kad uh, žurnālisti uh, ir iesaistīti šādu datu bāzu veidošanā, Beļģijā, piemēram, ir datu bāze, kuru ir izveidojusi Beļģijas žurnālistu asociācija. Uh, Un orģinālais šajai datubāzē ir tas, ka ekspertes uh, un eksperti, kas uh, tur ir iekļauti, viņi saņem apmācību no RTBF, Beļģijas televīzijas, uh, mediju organizācijas, un tad ir tāda kā saikne, kas veidojas, tas ir tāds saskaņots darbs, kas tiek uh, Eh, veikts, lai eh, šīs ekspertes tātad eh, izmantotu. Un, manuprāt, tas ir tāds īpaši labs priekšlikums. Tātad mēs varam apmācīt šīs ekspertas, lai viņas mācētu uzstāties. Bieži vien sievietes varbūt vilcinās, jo nav bijusi pieredze, nav viņas to darījušas, bet uh, ja kāds nav publiska persona, tad tomēr var iemācīties publiski izteikties, un ir organizācijas, eh, kas apmāca eh, šīs te ekspertas uzstāties mēdījos. Ir jāstrādā arī ar žurnālistu sieviešu tīkliem. Ir, piemēram, labs piemērs no Francijas ar arotbiedrību. Um, tad ir tāds tīkls, kas strādā ar eh, arotbiedrībām. Ar Un e, te ir runa arī par algu e, caurskatāmības jautājumiem. Algas joprojām e, vēl tiek katrā gadījumā izlēmtas, par to tiek vēstas sarunas, un nevienmēr sievietes ir ieguvējas. Un tad, kad ir auga pieaugums, bieži vien sievietes to nesaņem. Uh, ir arī uh, svarīgs darbs uh, tieslietu jomā. Piemēram, uh, šogad Lielbritānijā bija tiesas lieta, um, bija vēršanās tiesā par Sanira Ahmedu žurnālisti, kura uh, tātad bija BBC žurnāliste, kura saņēma sešreiz mazāk nekā viņas kolēģis vīrietis, un tiesa sprieda, ka viņai ir taisnība. Uh, sprieda viņai par labu, un tā bija tāda ļoti skaidra redzama tiesa lietas, un uh, tiesa lieta, kas uh, guva panākumus un uh, progresu. Runājot par vardarbību, par vajāšanu, uzmākšanos, Eiropas Savienības dalībvalstīs ir jāratificē attiecīgā konvencija, kas vēršas pret uh, vārdarbību un vajāšanu darba vidē, un jo īpaši tiešsaistē. Un uh, es tiešām aicinu parlamentāriešiem veikt uh, attiecīgo darbu, lai um, informētu par šo konvenciju. Vai ir vajadzīgas kvotas? Nē, jo tas uh, skar vārda brīvību, un tas ir ļoti delikāts jautājums. Turpretīm var veicināt uh, tādas netiešas darbības, rīcības, lai veicinātu e, līdztiesību, piemēram, izglītībā, apmācībā, satura veidošanā, var e, organizēt, piemēram, balvas pasniegt. E. Jā, nu, labākais veids, kā aizstāvēt žurnālistes, ir jāvēršanās tiesā, to jau minēju. Uh, Um, un šobrīd arī interesantas lietas notiek Beļģijā, piemēram, lai vērstos pret uh, vajāšanu tiešsaistē, pret uh, beļģu žurnālistēm. Uh, ir ļoti svarīgi uh, iesniegt sūdzību, ja tādas lietas notiek. Uh, pārāk bieži tiek uzskatīts, ka tā ir uh, darba daļa, vajāšana tiešsaistē. Nē, tas nepiedara nekādā ziņā pie žurnālistu darba. Uh, par to ir jāiesniedz sūdzības, un pārāk bieži sievietes saskaras ar šādu te uzmākšanos, vajāšanu, vārdarbību internetā. Piemēram, šī te Ligue de Lol Francijā, kas ir eh, diezgan skandalos gadījums. Nu jā, es eh, nedaudz pārsniedzu sev atvēlēto laiku, bet tas ir ļoti svarīgs temats. Paldies! Vielen Dank! Paldies! Tagad došu vārdu Greba Valskundzei, arī četras minūtes. Liels paldies! Es neatkārtošu to, ko teica kolēģe par sievietēm šajā profesijā, par žurnālistēm. Nav nekādu vieglu risinājumu. Uh, jo, kā jau daudzos gadījumos, kad raugāmies uz dzimumlīdziesības jautājumiem, tad ir jārīkojas dažādos līmeņos. Viens, protams, ir likumdošanas līmenis, piemēram, eh, seksista, eh, seksistu vaida, naida runa. Tas nevienmēr ir eh, iekļauts krimināla likumā, nacionālajā likumdošanā, un tas tiešām būtu būtisks progress arī attiecībā uz žurnālistēm. Ir nepieciešams arī finansējums un iedrošinājums eh, interesantiem projektiem mediju sektorā un eh, jāsadarbojas ar medijiem. Ehm, apmācības un eh, tiesību piešķiršanas jautājums arī ir ļoti svarīgs gan žurnālistiem, arī žurnālistu skolās, lai nākamā žurnālistu paudze būtu apmācība šajos jautājumos. Uh, Un um, varbūt tas, ko mēs redzējām mūsu ziņojumā, ir tas, ka dažas valstis izmanto licencēšanu, lai uh, veicinātu to, ka uh, dzimumlīdziesība uh, tur tiek panāks progress mēdījos. Bija arī konkrēts jautājums par uh, radīšanu, par saturu un audiovizuāliem jautājumiem. Uh, Un es gribētu runāt par audiovizuālo politiku Eiropas padomē, jo mums ir audiovizuālais eh, fonds eh, Eurimāž, un eh, tas tiešām ir paveicis lielisku darbu dzimumu līdztiesības jautājumos, lai uzlabotu um, to filmu īpatsvaru, kuras uh, ir režisējušas sievietes. Un viņi izmanto dzimumu kritērijus, piešķirot savus līdzekļus, un tas ir darīts balstoties uz labo pieredzi zināmās dalība valstīs, kad uh, tiek izmantot šis pats princips, proti dzimumu uh, kritērijs, uh, piesniedz, piešķirot uh, finansējumu uh, audiovizuālajiem projektiem. Tātad mēs zinām, uh, šo, ka ir šāda problēma, līdz ar to um, to var paturēt prātā šo dzimumu perspektīvu, izvērtējot projektus. Un um, te nav jābūt tādām spēcīgām kvotām, um, bet um, te tiek pievienoti um, dzīvumu kritēriji, vai nu piešķirot finansējumu, vai licencējot, un uh, tas var būt ļoti labs instruments, kā situāciju uzlabot. Tālāk vairāki runātāji pieminēja uh, um, privātās un darba dzīves savietojamību. Protams, tas joprojām ir problemātisks jautājums mēdīju sektorā, bet dzimuma līdztiesības jomā vispār. Tas ir saistīts arī ar uh, likumdošanu par aprūpi, par uh, algām, par augu caurskatāmību, jo patiešām tā ir, un tas ir saistīts arī ar dzimumu stereotipiem un uh, tā sauktiem dzimumu lomām. Uh, sabiedrībā. Ir jācenšas jau no paša uh, mazākā vecuma izglītot uh, meitenes un zēnus par tām lomām, kuras viņi var ieņemt uh, gan privātā, gan publiskā telpā. Un uh, jācīnās arī pret seksismu. Ir jāidentificē tā rīcība, uh, ar kuru nevienmēr uh, saskaramies varbūt, bet kas ir seksmisma pamatā un uh, kas var veidot tādu kā vispārīgu uh, eh, pārdarbības vīdi. Ja raugāmies uz mēdījiem, nav vienkārši piespiest uh, sievietes uh, ieiet šajā jomā, strādāt šajā jomā uh, ja šis te vispārējais noskaņojums uh, šajā jomā ir tāds agresīvs. Tātad mums ir jācenšas uh, izanalizēt šī, uh, šī rīcība, kādu mēs redzam dažādās jomās, ir jāpadara šī vide droša, lai sievietes tajā justos droši. Tas ir jāņem vērā arī lēmumu pieņemšanā, mēdījos, vēl daudz, kas ir darāms. Uh, bet dzimumu stereotipiem šeit ir būtiska loma spēlējama. Paldies! Vielen Liels paldies! Noslieg, noslēgumā mūsu pirmajai uzklausīšanas daļai tagad Kāro Kostkas kundze no komisijas lūdzu. Vārds jums! Hello, can you hear me? Labdien, vai jūs varat mani dzirdēt? Jauku pēcpusdienu visiem. Es vēlos jums dot tādu kopsavilkumu, jo virknē jautājumu, kas tika aplūkot, tika pieminēti kā problēmas. Koskas kundze tiek lūgta ieslēgt kameru. I'm going to refresh your page to see if it's possible to fix the problem. Can you see me now? Yes, now it's fine. Thank you very much. Okay, good. Thank you. Tātad. Vairāki jautājumi, kurus pieminēja runātāji un pārstāvi pie tiem jau cik vien iespējams strādā attiecīgie tiesību akti audiovizuālās regulas ietvaros. Pirms diviem gadiem tika pārskatīta šī regula. Šeit ir runa par audiovizuālo materiālu lietošanu, šī pārēja no tiešsaistes satura izmantošanas un līdzīgu formu Šī pārskatītā direktīva nodrošina labāku aizsardzību naidarunu gadījumā. Direktīva tiek saskaņota ar, negrib tagad uzskaitīt veselu sarakstu, bet ar ietver lēmumu, kas cīnās pret zināmām rasisma formām, ksenofobijas formām, ņemot vērā kriminālos aspektus. Tātad šeit ir runa par naida runu, runām un arī vardarbību. Un šeit ir runa arī par šāda veida rīcības definīciju. Šeit tiek ņemta vērā tāda aspekti kā rase, ticība, seksuālā orientācija un citi aspekti. Vēl viens jauns elements pārskatītajā versijā ir tāds, ka pastāv prasība video dalīšanās platformām ziņot, iezīmēt un arī savos pakalpojums sniegšanas eh, noteikumos iekļaut aizliegumu dalīties ar šāda veida saturu, tātad lietotājiem ir jāie piekrīt šādu veidu noteikumi, lai varētu izmantot platformas un attiecīgi tiek nodrošināta aizsardzība no nelegāla satura, piemēram, tādu, kas aicina uz teroristiskiem un tam līdzīgiem noziegumiem. Ko vēl es varētu pieminēt? Vēl viens būtisks aspekts, kas strādā pie sieviešu stereotipiskās aplūkošanas vai tā, kādā veidā sievietes tiek atspoguļotas daudz stereotipiskākā veidā audiovizuālajos mēdījos, ir tas, ka jaunā pārskatītā direktīva iekļauj normu, ar kuru saskaņoti komisijas paziņojumos nedrīkst būt tāda veida teksti, kas balstās uz diskrimināciju saistībā ar reliģisko pārliecību, uh, dzimumu, vecumu, seksuālo orientāciju, īpašām vajadzībām, un šie visi standarti tagad tiek piemērot arī tiešaistes vidē, video straumēšanas platformās, kad šīs platformas uh, reklamējas un arī savus uh, eh, reklāmpartnerus iestaista. Šīm platformām ir jāievieš šie jaunie standarti savos lietošanas noteikumos Tādējādi tiks ierobežoti lietotāji, lai viņi respektētu šos noteikumus. Attiecībā uz katru saturu, ko tie augšupielādē. Vēlos atgādināt, ka pirms pusotras minūtes jau jums beidzās runāšanas laiks, saka priekšsēdētājs kundze. Please press the speak button. Lūdzu, atkal ieslēdziet mikrofonu, lai varētu pabeigt savu runu. Well, I, I, I had uh, practically finished. Jā, principā es jau biju beiguši, taču, beigus, taču noslēdzošos, ko gribēju pateikt, ir saistīts ar cilvēku ar īpašām vajadzībām tiesību ievērošanu tas neatiec tieši uz dzimumu līdztiesību. Varbūt, ka tā kā tas nav tik būtiski šodienas sarunu tematam, tad uh, par to neizteikšos. Liels paldies! Paldies par šiem izteikumiem, arī saistībā ar audiovizuālo direktīvu. Un tagad varam pievērsties otrai šodienas uzklausīšanas daļai. Tā ir līdztiesība saistībā ar STEM nozaru un digitālajām tehnoloģijām. Meitenes vēl joprojām savā izglītības gaitā tiek atturētas no matemātikas, dabas zinātņu apgūves, kas ierobežo viņu iespējas arī vēlāk pieaugušā uh, dzīvē iesaistīties šajās jomās. Un ironiski ir tas, ka meitenes ir tikpat labas kā zēni matemātikā, taču šobrīd tikai 28% ir sieviešu, kas darbojas dabaziņību, tehnoloģiju, inženierzinātņu, matemātikas, STEM jomās. Un vīrieši arī var vairāk, vīrieši var vairāk atrast uh, dažādās studiju vietās nekā sievietes šajos nozareis. Pastāv arī ļoti spēcīga korelācija starp augstu darbinieku daudzveidību un spēcīgu veiktspēju dažādās starpnozaru geogrāfiski konsistentās jomās. Turklāt tiem uzņēmumiem, uh, kuriem trūkst iekļaujošas vides un daudzveidības, eh, rodas daudz lielākas izmaksas. Šīs ar dzimumu saistītās eh, atšķirības vēl joprojām eksistē šajā ļoti augošajā nozarē, kur var nodrošināt labi apmaksāts darba vietas informātikas inženierzinātnes jomās. Tagad vēlos iepazināt mūs ar mūsu runātājiem. Tā ir Ditas Formankovas kundze, kas pārstāv Čehijas uh, brīvprātīgo organizāciju Čekitas, eh, darbojas IT digitāla kompetenci jomā, un nākamā runātāja arī ir Nikita Sanaula, kas ir eh, vecākā politikas eh, departamenta eksperta Eiropas jauniešu fórumā. Formankovs kundze, mēs bieži atkārtojam, cik būtiski ir piesaistīt meitenes, lai studētu IT vai digitālās tehnoloģijas, un jūs ar to tieši nodarbojaties uz vietas. Mēs zinām, ka jūsu uh, Organizācija palīdz bērniem, meitenēm, sievietēm apgūt informāciju tehnoloģiju pasauli, atklāt to, un mēs tiešām esam interesēti vairāk dzirdēt par jūsu iniciatīvu. Tagad vārds jums četras minūtes. Please press the speak button. Lūdzu, nospiediet runāšanas pogu mikrofonu pogu. We cannot hear you. Uh, perhaps we can refresh the page. Formankos kundze, mēs nevaram jūs dzirdēt. Atjaunināsim šos ekrānus. Mrs. Uh, eh, Formankova, it's face a problem. We are going to call her. Äh, eh, eh, dann würde ich vielleicht sagen, dass wir. Tad es domāju, ka mēs varētu tagad dot vārdu otrai runātājai un tikmēr atrisināt tehnisko problēmu ar Formankovas kundzi. Tad tagad došu vārdu Nikita Sanaulas kundzei. Hello, thank you very much, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Digitālās prasmes ātri kļūst par pamat prasmēm, kas ikvienam ir jāpārbauda, lai varētu strādāt pat ārpus tiem nozarēm. Jaunieši šeit varbūt eh, ir ar priekšrocībām, jo būs nepieciešams šīs digitālās prasmes nākotnes darba vietās. un tikai daļa no meitenēm šeit uzskata, ka ir nepieciešamās prasmes apgabūšas. Un šobrīd šīs eh, prasmes ir daudz būtiskākas nekā agrāk. Jaunieši visā pasaulē redz, ka Covid-19 dēļ tiek slēgtas skolas, fiziskās, fiziski apmeklētas uh, skolas uh, pārvietojas uz tiešsaistes vidu, un šajā vidē jaunieši, meitenes uh, var saskarties ar lielām grūtībām saskaņā ar Starptautiskās darba organizācijas pētījumu pēc nacionālajām karantīnas ieviešanām mēs veicām pētījumu, un jaunieši, jaunas sievietes stāstīja, ka iemācās mazāk tiešais mācīšanās dēļ. Un iespējams tas aizkavēs arī šo uh, meiteņa iespējas nobeigt savas studijas. Tas nodrošina, ka ir nepieciešama īpaša investīcijas digitālās lasītprasmes programmās, tieši piemērojot tas si meitenēm un jaunajām sievietēm. Un kā to var izdarīt? Ir jānodrošina iekļaujoša izglītība atbilstoši modernākajiem apstākļiem. Šeit ir jānodrošina attiecīgi līdzekļi nacionāla resursu izveidošanai, apmācītāju izglītošanai piekļuve vai datoriem, internetēm. Un ir būtiski nodrošināt arī praktiskās prasmes, samazinot šo digitālo plaisu. Valdībām ir jāveic investīcijas, jāatbalsta jaunas sievietes, nodrošinot dažādas prakses vietas, aroda apmācības, tādējādi praktiski nodrošināt iespējas apgūt darbu uz vietas šajās jomās. Tāpat ir būtiski izvērtēt, cik šie pasākumi ir efektīvi, uzraugot šos procesus, ņemot vērā dzimumu atšķirības. Digitālās prasmes nav būtisks tikai darba vidē, bet arī līdzdarbībai sabiedrībā, izmanto dažādas digitālos pakalpojumus. Tādēļ būtiski, lai jaunas sievietes, kuras jau šobrīd strādā darba tirgū, tiktu atbalstīts, uzlabojot šos spējas. Tas nozīmē nu, izveidot progresīvu prasmu apguvis programmu, nodrošinot mūža izglītības iespējas, dažādas apmācības iespējas pilnīgi visiem. Un noslēgumā varbūt visbūtiskākais ir, ka mums ir jāizveido tādas programmas un debatas izglītības sistēmā, kuru mērķis ir cīņa pret dzimumu stereotipiem, diskrimināciju, izglītība, ģimuma līdztiesība jau no agra vecuma ir viens no pamatpasākumiem, kā cīnīties pret dzimumu stereotipiem, kā iedrošināt meitenes studēt STEM nozaris. Un ar šo pasākumu iespēju ir iespēja cīnīties pret vardarbību, bulījiem, kiber uzbrukumiem, kā rezultātā meitenes bieži atturās no digitālo pakalpojumu izmantošanas, ir nobežījušās no šādas rīcības. Un patiesībā tikai viena septītā meitene no nonāk attiecīgā darba vidē, kas ir studējusi STEM nozerēs. Mums ir jānodrošina dzimuma iekļaujošākas darba vides. Vairāk sieviešu STEM nozerēs nozīmē arī jaunu vīriešu darbā pieņemšanu tādos sektoros, kur Tradicionāli ir pārāk daudz sieviešu, piemēram, bērnu aprūpē. Es runāju par šīm stemi nozarēm, taču noslēgumā vēlos pieminēt šo asteām saīsinājumā. Mums ir jārada jaunas darba vietas, jātiek galā ar problēmām un ir jānodrošina arī tā dēvētās maigās prasmes, sadarbības iespējas, in, inovatīva domāšana, kritiska domāšana kultūras un mākslas apguve ir ārkārtīgi nozīmīga šādu prasmju paplašināšanā, nodrošināt investīciju palielinājums temi nozarēs. Tam jānotiek paralēli investīcijām citās jomās, nodrošināt būtisku ieguldījumu sabiedrībai. Paldies! Liels paldies! Bija ar prieku dzirdēt pieminam šo A burtu stējām savienojumā, jo, manuprāt, tiešām šeit ir cieši saistība. Es ceru, ka mēs spējām atrisināt uh, tehniskās problēmas, un tagad Formankovs kundze var izteikties. Good evening from uh, my side. Jauku pēcpusdienu vēlreiz no manas puses un atvainojos, ka bija šādas tehniskas problēmas. Ceru, ka tagad viss darbosies. Un Čehijas organizācijas Čekitas vārdā vēlreiz vēlos pateikties par šo lielisko iespēju diskutēt par šo ļoti nozīmīgo jautājumu par sieviešu trūkumu STEM nozerēs. Mūsu organizācija patiesībā atbalsta sievietes ar IT un digitālajām prasmēm, lai tās uh, turpinātu savu tālāku izglītību datoru un saistītās nozerēs. Uh, Mēs uh, ierosinam, meklējam jaunus talantus, lai varētu nodrošināt daudzveidības, konkurētspēju digitālo un tehnoloģiju jomā. Mūsu organizācija no 2013. gadā parādījušās ļoti mazas uh, idejas, savest eh, meitenes kopā ar tehnoloģijām, eh, izmantojot dažādas programmēšanas eh, seminārus. Laika gaitā esam pārveidojušies par spēcīgiem tehnoloģiju speciālistiem, kuri darbojas dažādos uzņēmumos, cīnās par dažādām tiesībām, piemēro dažādas koncesijas, un mūsu sabiedrība ir viena no lielākajām izglītības sabiedrībām IT izglītības jomā Mēs šobrīd izglītojam vairāk kā 15 tūkstošus um, jauno talantu un gribētu uzsākt jaunas diskus, diskusijas par pieejamiem datiem. Šeit ir veikts pētījums, kurā veicām arī mēs 2016. gadā, proti, ka meitenes zaudē interesi tehnoloģijās. Un laika gaitā, piemēram, 15 gadu vecumā tās zaudē interesi un vēlāk atkal atgūst. Tad, kad tās meitenes uzzina, ka šīs darba vietas varētu būt perspektīvas, tad tās atgūst interesi. Šie dati ir gūti no McKinsey un Gartner veiktā pētījuma. Uh, kas liecina, ka meitenes ir daudz eh, vairāk pakļautākas Covid krīzes izraisītajām problēmām. Jo palielinās eh, sloks nodrošinot neapmaksātu aprūpi. Un viena lieta, ko es gribēju pateikt, pat ja mēs esam tik veiksmīgi panākot meiteņu un sieviešu interesētību STEM nozarēs, puse no tehnoloģijas eh, strādājošajām uh, Uh, sievietēm tai, šajā darba vietā neatgriežās pēc, mm, parasti pēc bērniņa piedzimšanas. Un ko mēs varam darīt, lai to novērstu, balstoties uz UNESCO veikto 2017. gada pētījumu? Ir atklāts, ka nav tikai viens iemesls, kādēļ trūks sieviešu tehnoloģiju nozarēs, un ka mm, ir jāpiemēro dažādas intervences sabiedriskā līmenī, ģimenes līmenī, uh, kā arī savstarpēji un apgūstot mācīšanās pieredzi. Patiesībā sabiedrības līmenī ir jārunā par to, kā mēs visi kopā varam grozīt šo mēdīju radīto priekšstatu par tehnoloģijām. Skolā mums ir jādomā par to, kā mēs reāli praksē varam piemērot dažādus uh, piemērus uh, datoru zinātnēs un uh, Mums ir jānodrošina arī sieviešu paraugi, jāapmainās ar uh, labajām maigo spēju prasmēm, ģimenei jā, tas jāparāda arī bērniem. Šeit nākamajā slaidā ir redzams grafiks, kur ir uzskaitīts tādas lietas, kas varētu ieinteresēt jaunus bērnus, jaunas meitenes – jaunākā vecumā, mazākā vecumā, kādi faktori samazina viņu interesi datorzinības studēt, kad viņi atrodas vēlāk apmācību posmā un kas varētu noderēt atkal turpmākajā posmā. Ar to mēs arī nodarbojamies, mēs cenšamies eh, palielināt uh, sieviešu prasmes, sākot ar 20 gadu vecumu līdz pat 40 gadu vecumam, palināt šo sieviešu digitālās un prasmes. Un noslēgumā ir parādītas intervences, kuras varam īstenot, piemēram, jaunām meitenēm, kas ir visnoderīgākais un kas balstās uz mūsu darbu Čakitas organizācijas ietvaros. Jaunām meitenēm ir jānodrošina droša mācību vide ir jāpielāgo datoru apmācības, lai tās būtu tiešām praktiskākas, nodrošinātu reālās dzīves piemērus apmācību gaitā. Un, protams, jāgroza arī datoru uh, nozaru priekšstats. Tāpat ir jāatbalsta arī skolotāji un vecāki, lai, tie, lai viņi saprast, cik būtiski ir datoru prasmu apgūšana. Kad uh, ir runa par sievietēm, arī vecākām sievietēm ir jānodrošina ne tikai drošs, bet arī elastīgs mācību vidas, lai sievietes varētu paralēli audzi, audzināt bērnus vai strādāt citur. Tāpat ir jānodrošina arī labi piemēri šajās nozarēs jāveido sabiedrība, kas varētu nodrošināt atbalstu, kad sievietes uzsāk mācības. tad uzņēmumu darbības līmenī, tā kā šeit nav jautājums par to, ka mēs palīdzam sievietēm iegūt šādas šīs nozares darba vietas, bet nodrošinam to, lai šīs sievietes paliek šajās darba vietās. Šeit ir jānodrošina elastīga, taisnīga, sievietēm uh, draudzīga un droša darba apstākļa un jāatbalsta meiteņu izglītošana jau no agrīna vecuma. Runājot par COVID-19 saistītām intervencijām, ko mēs šeit reāli varam padarīt, ir jāiesaista sievietes, kas galvenokārt paliek mājās, rūpējas par bērniem, vecākiem cilvēkiem. Uh, lai viņām tiešām būtu iespēja palielināt savas digitālās prasmes. Lielas paldies, ka nodrošināt man iespēju izteikties un esmu gatava atbildēt uz jums radušajiem jautājumiem. Paldies, paldies! Tagad um, varēsim uzdot uh, jautājumus. Sāku no ETP divas minūtes. Izabels Benžamērs kundze. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Paldies, priekšsādātājs kundze. Paldies arī abām viešņām, kas uzstājās kultūras komitejā. Es gribēju nedaudz pastāstīt par pašas gūto pieredzi. Mans vecvectētiņš bija inženieris. arī mani veidsteitiņu un tāpat mans tēvs. Visi vīrieši mūsu dzimtā bija inženieri, bet tagad eh, jaunā paudze vairs nevēlas kļūt par inženieriem. Viņi ir izvēlušies citu dzīves ceļu. Mans um, tētis patiesībā būtu vēlējies, lai viņa bērni un mazbērni uh, apgūtu kādas eksaktās zinātnes, bet nu nevar kaut ko tādu pieprasīt, un mums ir patiešām uh, ģimenē dažādas profesijas pārstāvētas - ārsti, advokāti, bet neviens par inženieri nav kļuvis. Nu, to taču nevar tā piespiest. Katram ir jāizvēlas profesija, kas viņam ir paprātam. Arī eh, pašiem skolniekiem ir jāizvēlas, ko tad viņi īsti darīs, kad būs pieauguši. Un, protams, tad ir arī skolā, vēlāk universitātē jāapgūst attiecīgās iemaņas un prasmes, bet nu nevar nevienam uzspiest eh, strādāt eh, tajā vai citā jomā neatkarīgi no cilvēka dzimuma. Mums ir jāpieprasa, lai cilvēki varētu paši lemt par savu dzīves ceļu un karjeru. Paldies! Protams, jāņem vērā līdztiesība. Paldies! Tagad Markus Rosedebrei. Buenas tardes. A pesar de que actualmente hay más niñas escolarizadas que antes, estas se encuentran particularmente en minoría en las disciplinas. Jau izskanēja daudz viedokļu. Ja runājam par matemātiku un inženieru zinātnēm, tikai 25% no universitāti šajā jomā beigušajiem ir sievietes šie stīmā amati, protams, ir nu, tādi nākotnē virzīti. Un, ja sievietes mazāk apgūst šāda veida profesiju, tad viņām vēlāk ir sliktākas arī izredzes darba tirgū. Sievietes ļoti reti izvēlas studēt inženierzinātnes. Meitenes pārsvarā neizvēlas tādus tehniskus uh, profesijas. Tādēļ mums ir ļoti rūpīgi jāizpēta, eh, cik bieži sievietēm ir iespējas izglītoties attiecīgajā jomā un nevajag sievietes kaut kādu stereotipu dēļ atturēt no mācībām un attiecīgu amatu apguvas. Varbūt, ka attiecīgi vajag arī skolotājs un docents universitātēs motivēt meitenes iedrošināt izvēlēties arī šādu dzīves ceļu. Un Spānijā tikai nesen sieviete pirmo reizi kļuva par Politehniskās universitātes rektoru. Nu, tas ir arī tā visai dīvaini. Jo vairāk sieviešu būs arī šādos amatos, jo vairāk viņas kalpos par motivāciju citām. Man ir jautājums, ko varētu darīt Eiropas Savienība, lai situāciju uzlabotu? Paldies! Paldies, eh, Rozebrokungs! Maksūras kundze tagad. sveicināti! Pirmām kārtām vēlējos pateikties visiem runātājiem par tik labām prezentācijām un ražīgām diskusijām. Neskatoties uz uh, daudziem pūliņiem, arī politikas jomā sievietes joprojām nav pietiekami pārstāvēts visās profesijās kompjūterzinātnes, ķīmija, inženierzinātnes, nu tur gandrīz tikai vīrieši mācās šajās jomās. Un parasti eh, šajās jomās, eh, kurās dominē vīrieši, ir arī eh, labāks iespējas pēc tam darba tirgū. Ja runājam par Steam un IKT, eh, koronavīrusa krīze pierādīja, cik nepieciešama ir šī digitālā pārēja. Nevaram ļauties dzimumu stereotipiem un nevaram pieļaut, eh, ka sociālās un ekonomiskās ehm, nelīdzsvarotības dēļ daudzām sievietēm ir liekta pieeja konkrētām profesijām. Mums ir jānojauc šīs barjeras un eh, jāpanāk, lai sievietes arī Viņi varētu tikpat labi darboties gan Steam, gan IKT jomās. Visas šīs eh, zinātnes, šie priekšmeti ir jāmāca gan eh, puikām, gan meitenēm, gan skolās, gan universitātēs. Un mums arī vajadzētu izglītot labāk skolotājs, lai viņi neturpina kultivēt dzimumu stereotipus. Es gribēju pavaicāt, kā varētu vislabāk izglītot mūsu uh, izglītības nozarē strādājošos, lai viņi beigtu kultivēt dzimumu stereotipus. Un ir jāizmanto arī visas iespējas, kas ir pieejamas dalību valstīs. Kā mēs, kā politisko lēmumu pieņēmēji, varētu šīs iniciatīvas labāk iedzīvināt? Paldies! Paldies! Salima Jembūkundze tagad zaļo grupas vārdā. Merci. Paldies. Labvakar. Es domāju, ka Covid uh, arī ļoti labi demonstrēja, cik nevienlīdzīga ir šī situācija darba tirgū. Ir daudz pētījumu, kas uh, demonstrē, ka ir ārkārtīgi daudz kultūras stereotipu, kas uh, joprojām uh, mums sako visās dzīves jomās, sākot ar izglītību un beidzot arī ar nākamās uh, profesijas izvēli. Uh, Es uzskatu, ka ir eh, sistēmiski jārisina šī problēma. Franču zinātnes uh, institūts veica šo pētījumu un teica, ka ir tāds kā pārdurtās caurules princips, eh, ka jo augstāk hierarhijas pakāpienu jūs sasniedzat, jo mazāk sieviešu strādā šajā jomā. Mums ir jāvēršas pret diskrimināciju. Ir sievietes, kas cieš no diskriminācijas eh, vai nu viņu dzīmuma dēļ, vai izcelsmes dēļ, vai tādēļ, ka viņas um, nāk no citas valsts un tā tālāk. Kā jūs varat eh, vērsties pret eh, šo nevienlīdzību, ņemot vērā arī digitālo laikmetu? Mans otrs jautājums Kāda mācība mēs varētu gūt no šīs cīņas par sieviešu līdztiesību, lai varētu to izmantot arī aizsargājot tās augtās vārīgās personas, piemēram, minoritātes un arī migrantus un citus. Paldies! Un pēdējais, jā, pēdējā jautājuma uzdos Dats Melbārd, lūdzu. Yeah, thank you, Chair. Uh, the EU... Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas Savienībā ir demokrātiskas dalība valstis, uh, bet uh, statistika, vai nu mums tas tīk vai nē, mums demonstrē, ka rietumu sabiedrībā STEM uh, zinātnes uh, studē ļoti maz sieviešu, piemēram, Tunisijā, pat un Omānā Uh, sieviešu uh, šādu zinātņu un priekšmetu apguvēju skaits ir daudz augstāks nekā Eiropas rietumu valstīs, un pat tik uh, progresīvās valstīs kā Skandināvijas valstīs tikai viena trešdaļa sieviešu beidza universitātes studējot inženierzinātni vai citus tā sauktos eksaktos priekšmetus. Kā izskaidrot šo faktu, ka Daudzās nedemokrātiskās valstīs daudz sieviešu studē šos STEM priekšmetus un Eiropā savukārt nē. Ja mēs runājam par kultūras aspektu, savukārt eh, eh, mākslas eh, disciplīnās nestudē tik daudz vīriešu. Uh, Kā jūs to traktētu? Vai tas ir saistīts tikai ar algu, kaut kādiem stereotipiem, vai varbūt tam ir pat eh, nu, pavisam citi iemesli? Dank, ich, um, das Wort... Paldies! Tagad došu vārdu mūsu viešņām atbildēji, bet es arī pati varu padalīties savā pieredzē. Es, piemēram, gāju meiteņu skolā un stereotipi, nu, tur par tiem tā īsti nerunāja. Jā, pirms daudziem gadiem bija arī pētījums par to, ka vairāk meiteņu un sieviešu izvēlas uh, studēt inženierzinātnes vai matemātika, ja viņam nenākas jau skolā cīnīties pret šiem stereotipiem un konkurēt ar puišiem attiecīgajos priekšmetos. Un stereotipi, protams, eh, ir saistīti arī ar motivāciju. Mēs negribam nevienu piespiest izvēlēties vienu un to, vienu vai eh, citu amatu vai profesiju, bet, nu, mēs gribam arī motivēt jauniešus un viņiem sniegt visu nepieciešamo informāciju pilnīgi brīno stereotipiem. Tagad Famankovs kundze uzstāsies un tad Sanovs kundze. Četras minūtes katrai runātājai. Well, thank you very much. Paldies! Izskanēja ļoti daudz jautājumu, ir neiespējams uz tiem visiem atbildēt četru minūšu laikā. Uh, Varbūt, ka pirmām kārtām runāšu par skolotājiem un par šo stereotipu izskaušanu skolās. Ja runājam par meitenēm, viņas teiksim, 13 gadu laikā sastopas ar izaicinājumu, Eh, kādus priekšmetus turpmāk skolā izvēlēties, eh, kam eh, pievērst vairāk uzmanības. Es domāju, ja ir tādi labi paraugi, iedvesmoši paraugi, piemēram, vairāk sieviešu skolotāji, kas pasniedz matemātiku vai informātiku, tad tas arī meitenes var labāk motivēt turpmāk izvēlēties šādu vai līdzīgu profesiju. Šādi piemēri no reālās dzīves patiešām ir ļoti vērtīgi un tie var arī demonstrēt, no ko nozīmē informātikas zinātnes apgūšana. Tas nav nepieciešams tikai, lai kļūtu par uh, um, datoru uh, speciālistu, piemēram, informātika var būt noderīga arī daudzās citās jomās. Un, ja informātikas, piemēram, informātika pasniedz eh, motivēta, aizraujoša skolotāja, tad es domāju, tas var arī daudz meitenes eh, motivēt izvēlēties šādu priekšmetu apgūnu nākotnē. Arī universitātē jādomā par līdzīgu pieeju un jāskatās, kā vispār norisinās studentu komunikācija klasē. Vai nav šādu milzīgas konkurences apstākļu starp meitenēm un puišiem? Uh, Protams, ka skolotāji ir atbilstoši jāapmāca, lai, eh, piemēram, abi dzīmumi varētu saprast, cik nozīmīga ir informātikas zinātņu apguve. Lūk, tā es atbildētu, ja runājam par atbalstu skolotājiem. Paldies! Paldies! Sanaulas kundze tagad. Paldies par visiem šiem jautājumiem. Es centīšos atbildēt uz to, ko uh, varēšu paspēt četrās minūtēs. Tas nebūtu nav vienkārši. Es uh, gribēju tikai pieminēt to, ka nevajag nevienam arī piespiest ar varu kaut ko izvēlēties. Izglītība ir cilvēktiesību sastāvdaļa un eh, ar izglītības eh, palīdzību vajadzētu parūpēties, lai jaunieši varētu um, iekārtoties uh, dzīvē, lai viņi varētu atrast profesiju, kas viņiem patīk. Un mums, uh, tiem, kas strādā izglītības jomā, ir jādod pēc iespējas vairāk informācijas par iespējamiem sektoriem, kur viņi varētu nākotnē strādāt, izvairoties no stereotipiem un, protams, arī viņiem iemācot nepieciešamās iemaņas un prasmes. Ja mēs runājam par kaut kādiem stereotipiem un klišejām, uh, kas varētu, piemēram, meitenes aizkavēt, izvēlēties vienu vai otru profesiju. Gribēju pieminēt jūsu piemēru par meitenēm, eh, kas pat vairāk interesējas par STEM priekšmetu apgūvu, ja viņas ir gājušas meiteņu skolā, kur nav bijis neviena puiša. Uh, Un, ja meitenes pat izvēlas studēt šos priekšmetus, eh, ļoti neliels procents vēlāk turpina strādāt šajā profesijā. Un, eh, protams, arī eh, darba vietā pēc tam viņām var, nākas, saskar, var nākties saskarties ar dzimumu stereotipiem, un nu, tad varbūt viņas izvēlas gal galā pavisam citu profesiju nesaistītu ar izglīt, iegūto izglītību. Ko var darīt Eiropas Savienība šajā jomā? Es varu uh, pieminēt arī profesionālās apmācības nozīmīgumu. Sievietes parasti šādās programmās tik aktīvi nepiedalās. Gribu pieminēt arī mūža izglītības nozīmīgumu un Eiropas jauniešu fórums runā par to, ka ir jābūt iespējai arī uh, saņemt apmaksu par uh, tālāk izglītības pasākumiem, tad jaunieši arī varētu vairāk izglītoties un celt kvalifikāciju, tāpat laikā neradot robu savā makā. Uh, Un arī dažādas jauniešu organizācijas, eh, kas eh, formāli nedarbojas izglītības jomā, varētu patiešām daudz darīt lietas labā. Un šāda nevar, neformāla izglītība varbūt pat eh, bieži vien ir veiksmīgāka nekā tas, kas tiek apgūts universitātē. Ja mēs vēlamies, lai sievietes strādātu šādās jomās, uh, to pieminējāt. Protams, ir arī jāsamazina algu atšķirības, kas, diemžēl, arī pastāv uz tēm jomā. Ja runājam par šādu starpdisciplināru pieeju un to, kas ir uh, jauniešiem vispievilcīgāk, mēs gribam pieminēt arī uh, jauniešu invalīdu intereses. Viņiem ir grūtāk apgūt arī digitālās prasmes. Ir jābūt patiešām uh, tādai ļoti labai uh, karjeras uh, konsultācijai un un ir patiešām jāpielāgojas katra individuālajām vēlmēm un prasībām. Nevajag uh, visus uztvert kā vienu grupu. Paldies! Vielen Dank! Äh, ich denke, das ist eine sehr interessante. Paldies! Tā bija ļoti interesanta debate un noslēgumā um, mūsu šajā pēdējā kārtā došu vēlreiz vārdu komisijai un šoreiz tā būs uh, Frančeska Paņosīna kundze. Divas minūtes, lūdzu. Merci beaucoup. Liels paldies. Es ceru, ka jūs mani labi dzirdat. Paldies, priekšsādātājs kundze. Šīs debats tiešām bija ļoti, ļoti interesantas, un uh, kā jau Formankovas kundze teica, tā ir tāda sarežģīta problēma, un tur ir vajadzīgi tādi integrēti risinājumi, un visām iesaistītiem pusēm šeit uh, ir sava daļa darāma. Komisija, kā jūs zināt, dzimuma līdztiesība nosaka kā vienu no prioritātēm gan uh, izglītībā, gan arī izglītības paketē, kas, kā jūs zināt, uh, tika pieņēmta septembra beigās. Un uh, dzimuma līdztiesības jautājums zinātnes, tehnoloģija jomā un arī digitālās izglītības jomā ir um, izpelnījis īpašu uzmanību. Šajā te pakete šajā plānā par digitālo izglītību, bet arī paziņojumā par Eiropas izglītības telpu ir pasākumi, konkrēti pasākumi, kuru mērķis ir piesaistīt sievietes un meitenes uh, zinātniskajās un tehnoloģiskajās nozarēs, un arī, lai viņas turpinātu savu karjeru šajās jomās, kāds tika uzsvērts prezentācijā. Tātad šeit mēs runājam par tādiem mērķiecīgiem pasākumiem, rīcībām, bet te runa arī par um, dzimumu līdztiesības dimensijas iekļaušanu tādā transversālā veidā. Uh, Piemēram, griba, um, bija runa par um, skolotāju apmācību, uh, te ir uh, arī saikne ar izglītības uh, telpu un dzimuma līdztiesība ir viena no dimensijām. Un tās ir tādas dimensijas, kas jāņem vērā. Piemēram, digitālās izglītības plānā mums ir pasākumi, kas ir vērsti uz digitālās izglītības kvalitāti bet tur ir jāņem vērā arī dzimuma līdztiesība, un tas pats attiecas uz mākslīgā intelekta jomu. Bet, lai nonāktu pie tādiem mērķiecīgākiem pasākumiem un lai dotu jums piemērus, tātad būs runa par um, sadarbību, būs dažādi semināri. Uh, attiecībā uz IT prasmēm meitenēm visādos izglītības līmeņos un būs arī īstermiņa studentu um, iespējas tā kā stažēties uh, informātikas un citās jomās un balstoties arī uz uh, STEM koalīcijas pieredzi komisija palīdzēs veicināt un atbalstīt jaunas augstākās izglītības programmas, kuru mērķis būs piesaistīt meitenes un te. Um, tātad būs balstīšanās uz STEM, proti integrēt šīs uh, transversālās prasmes uh, zinātnes nozarēs. Jā, par to daudz varētu stāstīt, bet uh, Es zinu, ka jūsu laiks eh, ir ierobežots. Eh, es arī nevaru runāt bezgalīgi. Eh, ar to arī beigšu. Paldies par uzmanību. Vielen dank! Liels paldies! Manuprāt, tās bija interesantas debates šonadēļ. Tātad mēs runājam par dzimumu līdztiesību. Tas šodien te tika uzsvērts. Liels paldies par aktīvo dalību debatēs. Paldies mūsu uh, runātājām. Un uh, tagad pēdējais darbkārtības punkts, kas ir galīgais balsojums sēdes sākumā. Tātad mēs konstatējam, ka mums ir nodrošināts kvorums. Tagad balsosim par diviem kultūras ziņojumiem un četriem kulta atzinumiem. Tie būs galīgie balsojumi. Pirmkārt, uh, ziņojuma projekts. Uh, Eiropas Savienības rīcība kultūras galvaspilsētas Eiropā 2020. līdz 33. gads. Un eh, te ir uh, saistīts arī lēmums par iestāžu sarunu uzsākšanu, par to arī ir jābalso. Otrakārt, ziņojuma projekts par ilgtermiņu politiskas ietekmes panākšanu uh, ar Eiropas kultūras mantojuma gada starpniecību. Treškārt, eh, atzinums par Eiropas Savienības stratēģijas izveidi ilgspējīgu turismu jomā. Tad ir atzinums par spēcīgu sociālo Eiropu, taisnīgai transformācijai, un tad eh, atzinuma projekts par augstvērtīgām praksēm Eiropas Savienībā, un visbeidzot eh, atzinums par dzimumu līdztiesības veicināšanu uh, matemātikas, informātikas, dabas zinātņu un tehnikas eh, jomās, kas arī iedars šodienas tematikā. Šajā otrajā kārtā ir ļoti svarīgi, lai jūs strikt ievērot procedūru. Jūs jau piekdien vai epastu saņēmāt balsošanas zīmes, es tagad vēlreiz eh, nestāstīšu, kā ir jābalso, jūs zināt, kā var balsot par pret atturas. Uh, bet ļoti svarīgi ir lūdzu ar rakstīgi, ar, ar drukātiem burtiem ierakstiet savu vārdu, ieskanējiet balsošanas zīmi vai arī nofotografējiet to un uh, ņemiet vērā šīs te tehniskās detaļas, proti apjomi ierobežojums un tā tālāk ēpasta adrese, uz kurieni ir jāsūta balsošanas zīmes, jums arī ir zināma. Uh, Un atbilstošajā ēpastā eh, tas vēl ir norādīts, ko jūs saņēmāt, vēlreiz norāda uz to, ka iekopēti pāraksti netiks pieņemti. Arī elektroniskie pāraksti netiks pieņemti tikai parakstoties ar roku vai ar īpašu um, uh, rakstāmo, kas ir uh, skārienjūtīgiem ekrānam paredzēts tādu parakstu varat iesūtīt. Un pēc balsošanas saņemsiet uh, ēpastu, kas eh, paziņo tātad par balsošanas atvēršanu, jūs varat tad uzreiz sākt balsot un tad saņemsiet automātisko atbildi par to, ka jūsu ēpasts ir saņemts. Ja jūs nesaņemat eh, um, saņemšanas apstiprinājumu, tad lūdzu uzreiz sazinieties ar sekretariātu. Uh, Vēlāk pēc balsošanas zīmju pārbaudas jūs saņemsiet vēl vienu ēpastu, kurā jums eh, būs pateikts, ka jūsu balss ir eh, pieņemta un ir derīga. Un tikai um, no jūsu oficiālās ēpasta adreses var nosūtīt šīs balsošanas zīmes. Uh, ir jābūt izlasāmam jūsu um, vārdam un parakstam, un tikai tādas zīmes būs derīgas, un tiks ņemts vērā tikai tādas balsošanas zīmes, kas uh, tiks iesūtītas līdz 19.45, kad beidzas balsošana. Ja jums um, ir kaut kādas problēmas, um, tad pēc uh, e-pasta saņemšanas no sekretariāta jums vēl ir 30 minūtes laika šo jautājumu atrisināt. Uh, nepareiz aizpildītas eh, vēlēšanu zīmes, kuras šajā papildus laikā netiek izlabotas. Eh, ja nevarēsiet sasniegt sekretariātu šajā laikā, tad šīs balsošanas zīmes būs nederīgas. Un līdz ar to tagad eh, atveru balsojumu, sākam balsot un varat balsot līdz 19.45. Un tagad citu jautājumu sakarā gribu pateikt, ka mūsu nākamā sanāksme notiks 19. novembrī un 2. un 3. decembrī Briselē, kā jūs šodien uzzinājāt. Ehm, tās nebūs klātbūtnes sēdes, bet attālinātās sēdes, ja nu vienīgi līdz tam brīdim kaut kas mainīsies. Sirsnieks paldies eh, tūkiem, saka priekšsēdētāja. Paldies arī sekretariātam, tehniskajiem darbiniekiem. Sirsnieks paldies jums visiem un jauku vakaru!